ir ukrāņu pilote, kas eh, kādu brīdi Krievijā sēdēja apcietinājumā, un šodien viņa ir tikus atbrīvota. Arī Isma Ismailova žurnāliste Azerbaidžanā ir tikus atbrīvot no apcietinājuma. Jūs, protams, esat dzirdējuši, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi iestājās par šo abu drosmīgo sieviešu atbrīvošanu, un beidzot mēs varam par to priecāties. Mēs varam priecāties, ka abas uh, sievietes varēs uh, tikties ar savām ģimenēm. Labi, tagad turpinām ar parasto darbu kārtību. Intanto qualche buona notizia. Nu jā, es domāju, vienmēr ir patīkami kaut ko labu kolēģiem paziņot. Tagad turpināsim diskusijas.